Ir ļoti liels prieks sarēties ar kolēģiem. Esmu ļoti priecīga arī, ka šis kompromiss arī atbalso mūsu kopā pausto viedokli balsojumu. Liels paldies, godatie kolēģi. Jūs arī saprotat, ka priekšsēdētājs ļoti tiešām frustrēts par to, ka es nevarēju piedalīties šajās debatēs un spēlēju institucionālu lomu šeit un tiešām gribu ļoti siet sveikt arī referenti Trautmanas kundzi, arī Kastiljo un Malcolm Harboru par viņu veikto darbu. Vēlos pateikties komisijai, jo īpaši komisārai Reidingas kundzei par lielisko sadarbību šajā visai sarežģītajā procesā. Un vēlos arī norādīt, ka būtu ļoti liela prieks būt redzēt šeit padomu šajās debatēs, kur arī padomu varētu varbūt labāk nekā mēs visi paskaidrot varbūt šos jautājumus un tiesiskos aspektus šajā debatēs. Dāmas un kungi, balsojums par ziņojumu norisināsies rītdien. Tagad būs kopīgās debats par Eiropolu. Es nezinu, vai Nikolson kungs atrodas zālē. Ja? Tas nozīmē, ka Nikolson kungs uzstāsies četrā minūte. Mr. Nicholson, you have the floor for four... Lūdzu, četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ļoti labi, ka man beidzot ir piešķirts pietiekam daudz laika izteikties. No sākuma vēlējos atvainoties Timotī Kirkhopes vārdā, jo viņš nevarēja ierasties uz debatēm šovakar. Es tagad centīšos uh, paust visu to viedumu, ko viņš ielika uh, ziņojumā un uh, mēģināšu to atspoguļot pēc iespējas labāk. Uh, un šeit ir vairāki ziņojumi. Kādi ir galvenie mērķi? Mēs vēlējāmies uh, mainīt konfidencialitātes noteikumus, vēlējāmies, lai tie ir vēl stingrāki. Tie noteikumi, kas uh, stāsies spēkā, nodrošinās drošības pasākums attiecībā uz visu informāciju, kas nonāk Eiropola rokās un tiek tur apstrādāta, tiks aizsargāta informācija, kas uh, nokļūst informācijas kanālos, kas arī sasaista Eiropolu ar dalību valstu attiecīgajām iestādēm. Referenti patiešām ārkārtīgi aktīvi strādāja pie Eiropola paketes, viņi veda sarunas, tas prasīja daudz laika un darba. Un Pēc eh, Lisabonas līguma stāšanās spēkā, protams, tas viss iegūst citu nokrāsu, bet eh, arī sarunas ar padomu patiešām norisinājās ļoti labā gaisotnē. Mēs uh, vēlamies atteikties no padomas teksta un Kirkhopes kungs E, domā, ka ir nepieciešama labāka informācijas apmaiņa starp Eiropolu un iestādēm un augstu uzsver tos ieguvumus, e, ko nodrošina Eiropols cīnoties pret noziegumiem un e, uzlabojot tiesību sargājušo iestāžu darbību dalību valstīs. Protams, mums jaunā par efektivitāti, par atbildības līmeni un ir jāatzīst, ka arī suvenē, suverēns valstis spēlēs savu lomu likuma īstenošanā un uh, tiesību aizsardzībā. Eiropas policiju mēs atbalstām, un es domāju, ka Lisabonas līgums eh, šeit ienesīs noteikti jaunas vēsmas kopīgā darbā, un referents kopīgi ar visiem eh, pārējiem referentiem uzskata, ka pasākumi, kas īsteno Eiropola eh, līgumus, var tikt ieviesti, ņemot vērā Lisabons līgums stāšanos spēkā. Nikolson kungs eh, pārtrauc priekšādātais runātā, vai jūs vēlties nedaudz, eh, vai jūs varat runāt nedaudz eh, lēnāk? Paldies priekšsēdētāji. Man jau bija zināmas grūtības iepriekšējā runā, jo jūs man pārtraucāt, un tagad es runāju automātiski ātrāk. Es par to ļoti atvainojos. Mūsu referents Eh, aicina padomi un komisiju nākt plenārsēdē klajā ar paziņojumu par Eiropolu lēmumu, kas eh, ir jāiesniedz sešus mēnešus pirms Lisabonas eh, līguma stāšanās spēkā. Tālāk par Zviedrijas un apvienotās karalists iniciatīvu par um, kriminālu izmeklēšanas laboratoriju sadarbību. Šī iniciatīva uh, tika uh, uzsākta Zviedrijā, lai efektīvāk varētu cīnīties pret noziegumu, uh, pret noziedzību, lai varētu nodrošināt labāku sadarbību starp tiesību sargājušiem orgāniem visās dalību valstīs. Informācijas apmaiņa, tiesiskuma brīvības uh, telpā patiešām ir izšķirīga uh, un nozīmīga prioritāte Eiropas Savienībā visās tās dalību valstīs, lai varētu gan izvairīties no noziegumiem, gan tos labāk apkarot. Uh, Eh, priekšlikuma raksturs ir tāds, lai varētu garantēt to, ka laboratorijās veiktā izmeklēšana tiktu atzīta kā ekvivalenta laboratorijas izmeklējumiem, kas notikuši citā dalību valstī, tātad, lai šie rezultāti būtu savietojumi un lai ar informācijas apmaiņu varētu norisināties pēc iespējas nevainojamāk. Un, piemēram, viena dalību valsts izmeklēšanas rezultāts, kas iegūts citā dalību valstī, varētu izmantot arī savā tiesvedības un visā izmeklēšanas procesā. Protams, ka eh, visiem noteikumiem ir jāatbilst eh, starptautiskajiem standartojiem, un tas, kas tiek izmeklēts laboratorijā, šai informācijai ir jābūt konfidenciālai un aizsargātai aizsargātai, bet eh, var šeit iesaistīties, protams, arī privātas laboratorijas, kas ir akreditētas dalību valstīs un var veikt šāda veida mm, izmeklēšanas. Protams, eh, eh, jāpadomā arī par katras eh, juridiskās autoritātes, tiesvedības autoritātes individuālo atbildību, kas tā jāuzņemas par 100%. Un tūliņ, tūliņ beigšu priekšsēdētāju kungs, bet es tikai vienu teikumu vēlējos pateikt. Es vēlējos uzsvērt, ka mēs atbalstam uh, lēmumu, tātad satver lēmumu, kas tika pieņemts padomē, bet tas joprojām nav pilnīgs. Tad, kad spēkā stāsies Lisabonas līgums, Eh, juridiskā noteiktība eh, šajos lēmumos nav pietiekami skaidra. Tas attiec uz Zviedrijas karaļvalstu, uz Spānijas karaļvalsti, un Lisabons līgums stāšanās spēkā mainīs vispār visu situāciju. Tas mums ir skaidrs, tādēļ mēs ieteiktu ka tas varētu ļaut šo nozīmīgo lēmumu izskatīt daudz uh, labākā uh, Eh, izdevīgākā brīdī, jo mums piedāvātais laika grafiks bija pārāk saspringts, lai mēs uz, pievērstu šim tematam uzmanību pēc iespējas plašāk un uzmanīgāk. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs, dārgie kolēģi! Es vēlējos pateikt, ka tagad varīšu sēdi un Nikolson kungam atļāvu runāt Eh, nedaudz ilgāk, jo tādēļ viņš runāja arī nedaudz lēnāk. Tagad uzstāsies Sofija Intvelda uz četrām minūtēm. Yes, thank you, chair. Um, I, uh, I will be... Paldies, priekšsēdētājs. Izteikšos pavisam īsi. Un līdz ar to uh, izbrīvēšu uh, vietu, kur aizņem Nikolson kungs. Lisabonas līgums uh, stāsies spēkā pēc septiņām dienām un piecām stundām, ja man aprēķina ir pareizi. Un man jāsaka, ka padoms steiga, pieņemot veselu virkni lēmumu, ir e, rada nelielu neizpratni. Es tāpat e, varu teikt, ka rada neizpratni arī šīs tukšās vietas, e, tur, kur būtu jābūt padoms pārstāvjiem, lai mums būtu iespēja apmainīties viedokļiem. Es kopumā ņemot atbalstu priekšlikumus, kurus izteica iepriekšējais runātājs. Protams, ka mēs atbalstam Eiropolu attīstību, mēs vēlamies spēcīgu Eiropolu, mēs vēlamies tādu Eiropolu, kas būtu spējīgs darboties un aizsargāt eh, pilsoņus un cīnīties pret noziedzību, bet mēs vēlamies arī tādu Eiropolu, kurš tiktu demokrātiski uzraudzīts, un tāpēc es arī atbalstu iepriekšējā runātāja priekšlikumu aicināt padomi atsaukt priekšlikums par Eiropolu un nakt klājā ar jaunu priekšlikumu apmēram sešu, maksimums sešu mēnešu laikā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Un visbeidzot, kas attiec uz šo e, specifisko jautājumu, kurā es esmu referenti, proti, kas attiecas uz Eiropola attiecībām ar partneriem, tostarp saistībā ar personas datu un klasificētas informācijas apmaiņu. Es gribētu zināt, kāda ir padomas attieksme attiecībā uz parlamenta juridiskā dienesta atzinumu par to, ka juridiskais pamats nav pareizs. Es nezinu, kurš atbildēs padomas vārdā, bet es ceru, ka padoma varētu atgriezties pie šī jautājuma un mēs varētu saņemt atbildi. Paldies! Paldies. Nākamais runātājs ir Žans Filips Albērs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es anschließen un meine, das ist nur konsequent. Varu uh, piemetināt tikai kolēģi iepriekš teiktajam, proti, ka būtu tikai konsekventi, ja padome atkal šo lēmumu pie, piedāvātu Eiropas parlamentam atkārtotai izskatīšanai, ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā. Uh, tiesiskajai un policijas spēku sadarbībai eh, Eiropas Savienībā ir jābūt tādam tematam, kas tiek apspriests Eiropas parlamentā un par kuru šeit tiek pieņemta arī lēmumi. Tikai tā var nodrošināt nepieciešamo leģitimitāti eh, mums ir jānodod šis lēmums atpakaļ padomēji, tas Eiropas parlamentam dos labāks brīvības iespējas, un tas būs pareizais signāls, kas nozīmēs, ka eh, mums ir jāņem vērā Lisabonas līgums stāšanās spēkā datums. Tam ir tikai viens iemesls iekšējās un drošības politikas īstenošana Eiropas Savienībā ir pārāk ilgstoša un bieži vien tas norisinās aiz slēgtām durvīm. Vēlākais, tad, kad uh, norisinājās 11. septembra notikumi, tika pieņemti ļoti daudzi drošības pasākumi, kuru efektivitāte uh, bija neproporcionāla un par to nemaz netika ne runāts, ne arī šie pasākumi tika kaut kādā veidā kontrolēti. Trešais pīlārs nozīmē to, ka valdība var eh, ļoti nopietni, nopietni iejaukties savu pilsoņu dzīvē un pārkāpt viņu pamattiesības. Un šeit mēs runājam par ļoti tādu bīstamu disbalansu. Tad, kad sadarbojas drošības iestādes visā pasaulē, šī sadarbība kļūst aizvien ciešāka. Uh, Bieži vien Eiropas Savienībā mēs atsakamies no minimāliem standartiem attiecībā uz cilvēku pamatiesību aizsardzību, kas attiecas uz uh, personas datu apmaiņu starp dalību valstīm un trešajām valstīm. Uh, Šeit eh, valsts iejaukšanās pilsoņu privātajā dzīvē kļūst aizvien pamanāmāka. Europol, Eurojust un Frontex eh, izmanto Eurodac, vīzu datu bāzes, Schengens informācijas sistēmas un, protams, šeit ir vienkārši milzu apjomi cilvēku personisko datu un vai vienmēr ir pietiekama augsta aizsardzības līmenis tiem nodrošināts. Un eh, viss šis datu jūklis kļūst aizvien nepārskatāmāks. Mēs nevaram pateikt, kādā veidā šie dati tiek iegūti, kā tie tiek apstrādāti un kā tie tiek nodoti citām iestādēm vai trešajām valstīm. Un runājot par tiesību aizsardzību, bieži vien mēs kājām bradājam pašus būtiskākos principus. Un kas notiks, ja visi šie dati vienkārši vien dienu tiks iedot rokās trešajām valstīm? Mēs šeit nerunājam, piemēram, par Šveici vai Norvēģiju, mēs runājam arī par ASV, Krieviju, Maroku vai pat Ķīnu es varu uzdot jautājumu, kā varam aizsargāt mūsu pilsoņus no viņu datu ļaunprātīgas izmantošanas, kā mēs to varam garantēt. Parlamentam ir ambīcijas un uzdevums, ņemot vērā jauno Lisabonas līgumu, norādīt uz juridisko pamatu, kas atļaus aizsargāt mūsu pilsoņu datus un tiesības arī internacionālā līmenī, lai varētu labāk cīnīties pret eh, starptautisko un organizēto noziedzību. Radot kopīgus minimālos standarts, it sevišķi aizsargājot personas datus, mums tas ir jāizdara pirms Eiropas Savienība noslēgs jaunas nolīgums ar trešām valstīm par datu apmaiņu. Tas attiecas gan uz Eiropola rīcībā esošo informāciju, gan uz pasažieru datu reģistriem, SWIFT datiem, kas joprojām tiek piedāvāt ASV varas iestādēm. Ir jābūt skaidriem datu aizsardzības standartiem, proporcionalitātes pārbaudē un, protams, ir jāaizstāv mūsu pilsoņu tiesības. Tie ir galvenie priekšnosacījumi un principi, lai varētu ieviest turpmākus pasākumus. Esmu patiešām priecīgs, ka mēs pār pāri partiju robežām varējām vienoties par galvenajiem principiem Eiropā darbībā un tādā veidā varēsim garantēt labu pamatiesību aizsardzības līmeni Eiropā. Tieši to nu mums tagad sagada pilsoņi. Paldies! Paldies Albrehta kungam! Un tagad Dievs Demērs kungs uz četrām minūtēm. Senjor viceprezident. Liels paldies, priekšsēdētāji. Eiropola pakotne iekļauj veselu virkni lēmumu, kurus būtu kurus ir pieņēmusi Eiropa padome. Sākumā, tāpat kā kolēģi, es gribētu aicināt uz to, ka padome atsauc savu priekšlikumu. Mēs vēlamies, lai parlamenta darbs būtu labāk redzams, un mēs vēlētos, lai Eiropa pakotni tiktu izskatīt Lisabonas līguma uh, ietvaros, lai uh, Eiropas parlamentam un padomē būtu vienāda loma. Lai mēs saprastu, kāpēc ir jāatsauc šis prieklikums, es gribētu runāt par savu ziņojumu, proti par Eiropola analīzes darba datnēm. Eiropols tiek aicināts uzglabāt datus un Šajā nolūkā ir nepieciešams, lai kompetentās iestādes dalībvalstīs nosūtītu Eiropolām datus, kas būtu atjaunināti un atbilstīgi, jo tikai tādus Eiropols var izmantot savā darbā. Tā kā tas ir noteikts otrajā pantā, ir paredzēts definēt šos datus. Un šajā nolūkā Eiropolam ir 19 dažādas analīzes metodas un arī datu uzglabāšanai. Datu uzglabāšanas nolūkā ir sagatavotas vairākas datu bāzes, katrai no tām ir īpaša loma. Pagaidām šie te mm, Tad ir vienīgais juridiskais instruments, lai uzglabātu un apstrādātu informāciju, kura tiek savākt uz vietas, arī um, slepenā informācija un izlūka informācija. Lai veiktu šo analīzi, lai veiktu šo analīzi un uzglabāšanu, ir noteikti īpaši priekšnoteikumi. Un šajā nolūkā ir nepieciešams uh, skaidrs instruments, kas garantē pamatiesības. Es uzsveru to, ka ir nepieciešams ievērot Eiropas pilsoņu pamatiesības un ir nepieciešams pienācīgi attīstīt arī Eiropola aktivitātes, un šajā sakrā tieši tāpat kā Sofija Entvelta vēlos uzdot jautājumu, vai juridiskais pamats, kur mēs izmantojam šī gadījumā, ir piemērots. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, Eiropas parlamenta loma, Eiropas parlamenta, kas pārstāv Eiropas pilsoņus, ir milzīga. Priekšsēdētāja kungs ir nepieciešams panākt to, lai Eiropas parlaments varētu īstenot savu kontroli. Un tāpēc, ņemot vērā to, ka drīzumā stāsies spēkā Lisabonas līgums, ir nepieciešams panākt to, lai mēs li varētu līdzvērtīgi strādāt ši pie šī jautājuma, tāpat kā padome. Šis nav ārkārtas jautājums, tas ir jautājums, kur mēs varētu izskatīt arī vēlāk, un tāpēc es aicinu kolēģus atbalstot, protams, Eiropola darbu, tomēr noraidīt šos instrumentus, kuri šobrīd mums tiek piedāvāti, kamēr padomu nebūs devusi iespēju Eiropas parlamentām pilnvērtīgi iesaistīties šajā likumdošanas procesā. Tāpēc mēs aicinām komisiju un padomu atsaukt šo priešlikumu un nākt klajā ar jaunu saskaņā ar tām kompetencēm, kuras tiks uzticētas Eiropas parlamentām saskaņā ar Lisabonas līgumu. Priekšsēdētāji, tas arī būtu viss no manas puses. Paldies! Paldies Dievs Demerkungam! Un tagad vārds Alfāno kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu runāt par Eiropas noziedzības novēršanas tīklu, kas tika izveidots 2001. gadā saskaņā ar padoms lēmumu. Mēģis šim Eiropas noziedzības novēršanas tīklam ir apmainīties ar informāciju dalībvalstu līmenī, apkopot šo informāciju un uh, apmainīties ar labās prakses piemēriem, organizēt seminārus, konferences, tikšanās. Visas šīs iniciatīvas tam būtu jāļauj uzlabot mūsu praksi un tas palīdzētu arī cīnīties pret noziedzību. Saskaņā ar lēmumu ir paredzēts izveidot tīklu, kas balstās uz kontaktpunktiem, kurus izveido komisija un dalībvalstis, tā lai būtu vismaz viens pārstāvis katrai dalībvalstī. Citi pārējie kontaktpunkti tos nozīmē eh, zinātnieki un universitātes, kas specializējas šajā jomā. Jebkurā gadījumā dalībvalstīm ir jāiesaistās šajā procesā, tāpat kā eh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un zinātniskiem. Arī Eiropas uh, uh, birojas ciņai pret toksikomāniju ir iesaistīts šajā darbā. Eiropas noziedzības novēršanas tīklam ir izveidots divas komitejas, viena darba organizācijas un viena pētniecības komiteja. Un pagaidām apvienotā karalists strādā pie šīs uh, iestādes um, mājaslapas izveidošanas. Izvērtējot līdzšinējo darbu, tika konstatēts, ka ir jāstrādā pie jautājumiem, kas ir saistīti uh, ar pastāvīgās komitejas um, cilvēku resursiem. 2009. gada martā tika īstenota ārēja izvērtēšana, lai redzētu, kā šis tīkls darbojas un lai noskaidrot, vai šis tīkls uh, darbojas saskaņā ar tiem mērķiem, kuri bija pamatā tā izveidošanai, bet, diemžēl, nebija izdevies īstenot ambiciozos mērķus, kurus es jau pieminēju. Te minami trīs iemesli. Tas, ka nav nepieciešamais eh, darba spēks, tāpat arī tas, ka nav nozīmēti visi atbildīgie mm, dalībvalstu līmenī un ka nav ticis pienācīgi veikts darbs. Šīs analīzes ietvaros eh, tika izteikts priekšlikums arī pilnībā izbeigt šī tīkla darbību. Attiecīgā darba grupa izskatīja rekomendācijas, kas eh, tika pieņemts 2009. gada martā un tik domāts par iespējām, kā varētu uzlabot šī tīkla darbu. Tik izveidots sekretariāts, kur finansē Eiropas kopiena. Dalībvalstis, eh, cent, ja, ja arī bija tādas dalībvalstis, kas centās panākt to, lai šis tīkls tiktu eh, slēgts, citas vēlējās, lai šis tīkls tiktu reformēts. Zviedrijas prezidentūra ir atsākus darbu pie eh, šī priekšlikuma un, starp citu, ir izverzījis to pat kā vienu no savas prezidentūras prioritātēm. Tāpēc arī mm, man ir neizpratni par to, ka no prezidentūras puses šovakar nav neviena pārstāva šeit zālē. Tātad šim tīklam ir sekretariāts, kontaktpunkti, kurus nozīmē dalībvalstis un, um, un valde valdi, kurā uh, locekļus izvirda dalībvalstis, un šo valdi vada arī priekšsādātājs. Es domāju, ka te ir mm, zināms neskaidrības starp šiem kontaktpunktiem un atbildīgajiem dalībvalstu līmenī. Un kas ir vēl nopietnāk, proti, ka pilsoniskā sabiedrība absolūti nav pārstāvēta šī tīkla darbībā. Eksperti netiek iesaistīti tīkla darbā arī eh, struktūrālā saikne starp šo tīklu un citiem kopienas tīkliem, kas nodarbojas ar eh, cīņu pret noziedzību, arī nav paredzēta. Tāpat kā nav paredzēta nekāda veida sadarbība ar Eiropas parlamentu. Un tāpat arī netiek piedāvāt iespēju izmantot visu dalībvalstu valodas. Es uzskatu, ka šīs tīkls uh, nav darbojies veiksmīgi, pateicoties šim tīklam nav izdevies cīnīties pret nabadzību, pret noziedzību, un tīklam nav izdevies īstenot mērķus, kur vārdā tas tika izveidots. Jāsaka, ka ir notikusi tīkla sabotāža. Nav izdevies cīnīties pret noziedzību, tikai un vienīgi izmantojot uh, labās prakses piemērus un apmainoties ar tiem. Gluži vienkārši pārstāvji no dažādām dalībvalstīm ir izmantojuši iespēju, lai viesotos citās dalībvalstīs. Bieži vien šīs sanāksmes pat nav tikušas tūkotas, nav bijis nepieciešamā materiāla, lai organizētu apmācību. Un es uzskatu, ja mēs vēlamies, lai šis tīkls darbotos arī turpmāk, ir jānostiprina tā kompetence un tam ir jādod iespēja efektīvi cīnīties pret organizēto noziedzību. Ja padome būtu piedāvājusi ambiciozāku priekšlikumu, tad mēs varētu pie tā strādāt, bet diemžēl tas tā nav noticis. Lielas paldies! Tagad vārds komisijas vārā Baro kungam uz piecām minūtēm. Paldies priekšstādātājs, uzklausīja dažādas uh, kolēģis sacīto. Intveldes kundu, Albrecht kungu, Alfāno kundzi, Nikolsonu kungu. Šīs ir diskusijas, kur, protams, ir gan procedūras problēmas, gan arī problēmas pēc būtības. Un uh, runāt par šī procedūrām, protams, es ļoti labi saprotu, kāds ir parlamenta vēlmes. Tūlīt stāsies Lisabonas līgums. Es ļoti labi saprotu šos jautājumus, kāda var rasties parlamentām par padomus pieņemtiem lēmumiem komisiju. Nu, nedaudz nožēlo šo situāciju, taču precizēšu šos trīs dosjē. Eiropols, kā jūs zināt, ar padomus pieņemt lēmumu, kas aizstās starpvaldību konvenciju. Tam ir paredzēts jauns juridiskais ietvers un 1. Jū, ja, jūlijā 2010. gadā kļūs par pirmo Eiropas aģentūru. Jūs zināt, ka pirms padomu pieņem šo lēmumu bija ļoti ilgas diskusijas. Un arī tiek veikti nepieciešamie darbi šī lēmuma īstenošanai. Es ļoti labi saprotu parlamentu satraukumu un uh, arī parlaments gaida, kad tiks šis juridiskais ietvers pamats īstenots, jo šis jaunais juridiskais pamats arī pāvērs lielāku demokrātisko kontroli tiecībā uz Eiropā darbību. Un tad ir jāizdara visas mācības. Šī padomas lēmuma īstenošana, lai mums būtu ļoti solīts pamats, lai varētu izstrādāt turmāko likumdošanu. Un šī iemesla dēļ, protams, būs ļoti arī nepieciešams iesaistīt parlamentu un citas iesaistītās puses, strādājot par jauno regulu par Eiropolu. Nu, īpaši par to, kā Nacionālā asamblē parlaments arī kontrolēs Eiropāla aktivitātes lūk priekšsēdētāja kungs. Tajā pat laikā nožēloju to, ka parlaments noraida padomas lēmumu projektu. Runa ir par īstenošanas pasākumiem. Mēs atrunājam ļoti svarīgas Eiropāla aktivitātes. Bez šīm aktivitātēm Eiropols nevarēs vienkārši darboties. Lūk. Un tagad par zinātniskās politikas, policijas eh, laboratoriju. Es saprotu arī šeit, ka Eiropas parlaments vēlas nu, daudz citu pamatu šim pamatlēmumam par uh, zinātniskās policijas laboratoriju darbību, un komisija ir labēlīgi noskaņot par attiecībā šo ak akreditācijas procedūru, jo tas noteikti arī šīm laboratorijām uzlabos viņu darbu kvalitāti. Runājot par dažādām jūtīgām tehnoloģijām, pirkstu nospiedumiem un DNS. Protams, jo vairāk mēs akreditēsim šos laboratorijas, jo lielāk būs arī pilsoņu uzticamība, uzticība. Es ļoti saprotu šīs problēmas, kuras saistīts ar juridisko pamatu. Komisija gluži tāpat kā parlaments uzskata, ka pamatlēmums atsaucoties uz pakalpojumiem, kāds ir līguma Eiropas kopienas līguma 50. pantā, tad šīm 50. pantam ir jābūt juridiskajam pamatam, un arī mēs Komisija arī nācām klajā ar deklarāciju paziņojumu, kura ir minēta Tieslietu iekšlietu uh, 2009. gada 23. oktobras padomas protokolā, un šajā paziņojumā komisija, protams, arī sev pārēdza tiesības nākotnē pieņemt pasākums, kā tā liksies piemēroti. Un atbilstīgi finanšu. Uh, noteikumiem komisija ir gatava arī finansiāli atbalstīt dalību valstu aktivitātes, kuras ļaus veikt zinātniskās policijas laboratoriju akreditāciju. Un visbeidzot, komisija ir gatava arī veikt īstenošanas izvērtējumu, instrumentu īstenošanu, kāds ir paredzēts septītajā četrjaunajā pantā. Un šeit es saprotu parlamenta nostāju, un es domāju, ka pēc būtības akreditācijas ideja ir laba. Ņemot vērā šīs asamblējas vēlmes, un tagad runāsim par Eiropas noziedzības novēršanas tīklu. Protams, ka mūsuprāt vajag cīnīties pret noziedzību. Represīva attieksme ar to nepietiek. Lai mēs varētu cīnoties pret organizēto noziedzību, vai tas būtu lokālā vai pārobežu līmenī, prevencija, novēršana ir ļoti svarīgs aspekts. Un cits starpā arī vienās no manas jaunākajiem priekšlikumiem cīņā pret pedopornogrāfiju, cilvēku tirzniecību esmu arī pārredzējis novēršanas pasākumus. Alfonso kundze, jūs arī pier, uh, norādījāt, kāds ir šīs tīkla vājās puses, un tas tiesa, ka nesens tāds izvērtējums nonāk pie secinājumiem, ka ir ļoti konkrēts vajadzības šim tīklam, lai cīnītos pret organizēto noziedzību, un tas ir arī tiesa, ka uh, valsts iestādes, asociācijas, bet arī privāts personas vēlas, lai tiktu izstrādāt daudz daudz nozar pieeja, lai varētu apmainīties ar pieredzi, metodēm un instrumentiem. Nu, tas tiesa. Kā Eiropas noziedzības novēršanas tīkls ir saskāries ar stratēģiskām, politiskām problēmām, arī organizācijas nacionālas darbas problēmām. Komisija to ļoti labi zina. Mēs esam palielinājuši finanšu atbalstu sekretariātam. Protams, Stokholmas programmā mēs uzsvērām policijas sadarbību. Mēs arī uzsvērām uh, nepieciešamību kopienas līmenī pārvaldīt šo policijas sadarbību atbilstīgi Lisabonas līgumam. Tas tiesa, ka šis tīkls var, un jūs jau arī uzskaitiet vairākus uzdevumus, kurus var veikt šis tīkls. Jūs arī ieteicāt ļoti interesants piemērs. Uzdevums, kāds var veikt šis tīkls. Mēs varam arī iedomāties, ka var īstenot arī kopīgus projektus starp sociālajiem un izglītības iestādēm ar šo tālāk mācību un arī organizēt kopīgas universitātes apmācības. Tas tiesa, ka esam šeit uh, noziedzības novēršanas politikas pirmsākumos. Pilsoņu sabiedrības un parlamenta lomai jābūt aizvien lielākai. Tas ir pašsaprotami, un tādēļ arī policijas sabied, sadarbības jautājums tagad e, risinās koplēmumu procedūrā. Es domāju, ka mēs varam uh, sadarboties pēc iespējas ciešāk, pamatojoties uz jauno juridisko bāzi. Tas būs visu pilsoņu interesēs, kuriem nāks saskarties ar drošības problēmām ikdienā. Lūk, tāds ir atbildes. Protams, ka es nu, nedaudz nožēloju šīs debates, kur. Uh, tiek runāts par uh, procedūru un arī jautājumiem pēc būtības, bet nu, es domāju, ka tagad, uh, piemērojot Lisabonas līgumu, un ievērot arī Stokholmas programmu, mēs noteikti varēsim arī uh, veikt vēl lielāku progresu un arī parlaments varēs aizvien spēlēt lielāku lomu stratēģijā pret organizēto un arī citveidu noziedzību. Paldies! Köszönöm, Baró úr! A következőben a... Paldies, Baró kungam! Tagad runās politisko grupu pārstāvi. Pirmais eh, - Fandekampa kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Vēlējos eh, pateikties komisijas eh, vicepriekšsēdētājiem par sniegtajām atbildēm un arī par dažādu tematu atspoguļojumu sadarbība tieslietu jomās Eiropas Savienībā patiešām ir ārkārtīgi nozīmīga. Ja mēs runājam par pilsoņu Eiropu, tad mēs galvenokārt runājam arī par tieslietu sadarbību. Eh, cīņa pret noziedzību ir pirmā prioritāte tieslietu sadarbības eh, kontekstā, jo kriminalitāte kļūst eh, aizvien plašāka, tā kāpja pāri jebkurām nobežām. Nacionālā kriminalitāte īstenībā jau ir kļuvusi kaut kas ikdienišs. Mēs tagad runājam daudz vairāk par pārobežu kriminalitāti. Tautas partijas politiskā grupa ļoti noteikti aizstāv Eiropolu, Eirodaku pozīciju investīcijas un arī eh, šo zinātnisko izmeklēšanas laboratoriju darbību cīņā pret eh, organizēto noziedzību ir jādomā arī par demokrātisko kontroli, ko veic eh, attiecībā uz eh, tiem, kas cīnās pret kriminalitāti, pret noziedzību. Protams, tas ir pašsaprotam, bet es vēlējos jūsu uzmanību pievērst tiem priekšlikumiem, ko es iesniegšu nākam pirmdien. Tas ir par uh, upuru pozīciju. Ja mēs runājam par uh, kriminālu izmeklēšanu, tad bieži vien tiek galveno galvenokārt runāts tieši par aizdomās turamā tiesībām. Protams, viņa tiesības ir jāgarantē visā izmeklēšanas un tiesvedības procesā. Bet es domāju, ka vajadzētu arī vairāk uzmanības pievērst upuru pozīcijai, upuru tiesībām. Pamattiesības nav absolūtas, tās vienmēr ir jāpieņem, tās ir jāizkopīja. Jo, kā uh, Nīderlandes konstitūcijā ir teikts, visi likumi priekšā ir vienlīdzīgi. Tas attiecas gan uz aizturā, aizdomās turamajiem, gan uz uh, upuriem. Priekšsēdētāja kungs, es uzskatu, ka attiecībā uz šiem četriem dokumentiem mums ir jāpasaka pagaidiet, pagaidiet, pagaidīsim līdz decembra beigām, kad nāks klajā jaunie priekšlikumi, un tad mēs varēsim kā Eiropas parlaments iesaistīties ar pilnā devu šajā darbā. Paldies, paldies Fande Kampa kungam. Tagad uzstāsies sociālu un demokrātu grupas vārdā Joregi Antondo kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, mums ir problēmas. Eiropas parlaments pieprasa, lai komisija pieņem likumdošanas paketi, bet lai mums piedāvā to tādā jaunā versijā. Un Baro kungs teica, ka komisija ir veigu, veikusi ārkārtīgi garu ceļu, ir bijušas ļoti tādas daudzas auglīgas diskusijas, un nu, tad mums rodas problēma. Baro kungs, man ir jāsaka. Jums tas arī ir jānodod tālāk kā mantojums nākamajam komisāram, kas stāsies jūsu vietā. Un e, vajadzētu uzdot jautājumu, vai ir paredzēts pieņemt likumdošanas paketu šajā jomā, jo to pieprasa viss parlaments, lai šī esošā paketa tiktu pārskatīta. Mēs nerunājam tikai par likumdošanas jautājumiem, un eh, mēs eh, nevaram teikt, ka mēs vēlamies iejaukties. Mums ir jābūt tiesībām iejaukties, jo mēs esam līdz likumdošanas iestāde. Tāda būsim no decembra sākuma. Mums būs vēl vairāk pilnvaru. Šeit mēs nerunājam par parlamentāro kontroli, bet par to, ka mēs vēlamies piedāvāt citu priekšlikumu. Uh, Es augstu vērtēju direktīvas priekšlikumu, tos lēmums, kas mums tika piedāvāti. Protams, šeit vēl ir daudz tāds juridiskās nenoteiktības un daudz deficītu. Mēs vēlamies tos izskaust. Eiropolam ir jāsadarbojas ar visām iestādēm, un tas, protams, tā notiks. Mēs vēlamies, lai Eiropol uh, lieliem soļiem virzītos uz priekšu, bet tāpat mēs vēlamies, lai tiktu ievērots Eiropas parlamenta pilnvaras. Tās ir mūsu likumdošanas tiesības, un mēs vēlamies tās izmantot līdz mielēm. Protams, tad, kad pie mums ieradīsies nākamais komisārs, mēs arī uzdosim viņam tieši tos pašus jautājumus, lai viņš mums apsola e, izstrādāt likumdošanas priekšlikumus, ņemot vērā arī Eiropas parlamenta pilnvars. E, mazāk prasīts nevar. Liels paldies! Nākamā runātāja ir Grīsbeks kundze no Alda politiskās grupas lūdzu. Miša. Paldies, priekšsēdē komisāra kungs, cienījamie kolēģis, izteikšos pavisam īsi. Es gribētu runāt vispirms par, bū, par jautājumu pēc būtības un pēc tam par procedūru. Un es gribētu atsaukties uz to, ko daži kolēģi jau teica. Proti, jā, drošības un brīvības telpa ir absolūti nepieciešama mums visiem Eiropā. Un tas noteikti ir arī modelis, kas ir jāizveido Eiropā, demokrātiskā Eiropā, tad mēs visi uzskatām, ka Eiropols ir tas instruments, kur varētu piemērot šajā nolūkā. Bet vienlaiks mēs vēlamies arī panākt to, lai visi uh, tie līdzekļi, jo īpaši cilvēku resursi, bet arī tehniskie līdzekļi, lai cīnītos pret uh, organizēto noziedzību, uh, nelegālo tirzniecību, lai tas viss tiktu organizēts, garantējot uh, maksimālu juridisko drošību, jo runa ir par mūsu kompetencēm un arī par Eiropas pilsoņu brīvību. Kas attiecas uz procedūru, es varbūt atkārtošos, bet um, savas grupas vārdā es gribētu teikt komisāram, ka viss īstenotais darbs nav bijis lieks, bet um, mūsu pilsoņi nesapratīs, ja mēs tik ilgi esam gaidījuši, lai īsteno ieviest šīs te institūcijas saskaņā ar Lisabonas līgumu, ka mēs nebūsim spējīgi pagaidīt tikai dažas dienas, lai izmantotu uh, koplēmuma iespējas, kuras mums sniegs jaunais līgums. Tāpēc arī es gribētu aicināt nogaidīt un izmantot šo te jauno līgumu. Un tāpat kā uh, Sofija Entvelte, es arī nožēloju to, ka komisijas, pa, kā padomas pārstāvi šovakar nav ieradušies. Un es vēlos, lai uh, padoma komisija nāk klajā ar jaunu likumdošanas priekšlikumu. Paldies! Paldies tagad vārds Romēvai Ruēdai kungam. Paldies, priekšsēdētājs. Gribēju izteikties līdzīgi. Es gribēju izteikties kā e, zaļo koordinators, jo īpaši, lai uzstātu uz šo jautājumu, būtu neizprotam, ja mēs, ņemot vērā to, ka mums ir iespēja īstenot šo koplēmumu e, procedūru, to nedarītu. Un tāpēc mēs visi tam piekrītam, un es domāju, ka mums ir nepieciešams panākt to, lai mēs likumīgi varētu piedalīties šajā procesā. Es gribētu izteikt arī vēl vienu nelielu komentāru attiecībā uz ziņojumu par kriminālistikas laboratoriju. Un es gribētu atgādināt pavisam skaidri, ka tad, kad mēs runājam par koordināciju, tad koordinācija ir jāveic ar skaidri izprastu dekoncentralizāciju. Ir jāatceras, ka dažās dalībvalstīs nav tikai viens vienīgs kriminālistikas eh, centrs, bet ir vairāki. Un eh, Spānija te būtu viens piemērs. Un to būtu svarīgi ņemt vērā. Jo tad, kad mēs runājam par koordināciju, ir jāsaprot, ka runa nav tikai un vienīgi par koordināciju starp dažādām dalībvalstīm, bet arī par koordināciju dalībvalstu iekšienē. Paldies! Lielas paldies! Tagad vārds uh, Fēģēts kundzei. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Es iespējams atkārtošu to, ko teica jau vairāki kolēģi. Eiropas parlamentam ārkārtas uh, kārtā ir jāizskata četri dokumenti, kas attiec uz Eiropolu un kas attiec jo īpaši uz informācijas konfidencialitāti. Uh, Tā informācija, kur Eiropolam būtu jānodot, tā skaitā trešajām valstīm. Mēs vienbalsīgi izsakamies šajā parlamentā nosodot to, kādā veidā mēs esam aicināti izteikties par šiem dokumentiem, ņemot vērā to, ka pēc Lisabons līguma stāšanās spēkā šis lēmums būs jāpieņem koplēmuma procedūrā. Mēs eh, šeit diezgan daudz uzskatām, ka pilsoņiem ir. E, ir tiesības uz aizsardzību un cīņu pret noziedzību ir viena no prioritātēm. Ir jādara viss iespējamais, lai mūsu pilsoņi nedzīvotu pastāvīgās bailēs par to, ka viņi varētu kļūt par atentātu upuriem. Tāpēc ir jādara viss iespējams, lai nostiprinātu sadarbību starp policijas dienestiem. Bet vienlaikus jāsaka, ka tas nebūtu jādara par jebkuru cenu un nekādā gadījumā neievērojot pamat brīvību proti brīvību uh, brīvi pārvietoties, izteikt savu viedokli un tā tālāk. Es gribētu teikt, ka noziedzības novēršana nevar aprobežoties tikai un vienīgi ar vairāk un lielākām repes, represijām. Demokrātija tas ir goda jautājums aizsargāt brīvību, nevis to apdraudēt. Un policijas eh, sadarbībā ir jānotiek skaidrā juridiska ietvara uh, um, ietvaros ir jācenšas panākt to, lai informācijas apmaiņa uh, notiktu ievērojot visus priekšnoteikumus. Un mums ir jāsamēro mērķi ar līdzekļiem. Tāpēc arī mūsu politiskā grupa kopā ar citām politiskajām grupām lūdz komisiju un padomu atsaukt savus priekšlikums, un arī es izsaku nožēlu par to, ka padomas pārstāvju šokar nav ieradušies debatēm. Paldies! Tagad vārds Žeram Batenam. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Eh, šajos ziņojumos ir uh, konkrēti noteikumi par Eiropolu uh, eh, informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības dalību valstīm un trešajām valstīm. Un tie ir dati, kas uh, skar mūsu pilsoņu privātās dzīves ļoti tiešā veidā. Protams, mēs nevēlamies kaut kādā veidā aizskart mūsu pilsoņu tiesības, bet uh, vēlamies arī ievērot to, ko vēlas panākt Eiropola. Bet, ja piemēram kāds. Uh, nevainīgs pilsonis ir eh, noķerts eh, kļūdas pēc un viņa inf informācija par viņu pēta Eiropols, bieži vien viņš ir neaizsargāts un šo informāciju var piedārāt arī trešajām valstīm, arī tādām valstīm kā Albānija, Pero un Krievijas federācija, kas nebūtu nav demokrātijas paraugu valstis. Protams, eh, jāņem vērā, ka šeit ir ļoti daudz objektīvu iemeslu, kādēļ šie ziņojumi ir jāpieņem. Eiropas parlaments uzskata, ka mums jāpadod jāpadomā arī par to, ka tā ir po policijas iestāde. Nevajadzētu to pārāk politizēt. Eiropol eh, iestādēm ir zinām veida imunitāte, ņemot vērā viņu pienākums, viņi var teikt un darīt visu, ko vēlas. Protams, eh, jāņem vērā tās problēmas, kas rodas policijas eh, ļoti spēcīgi kontrolētās valstīs. Piemēram, Ja Eiropas Savienība radīs pati savu juridisko sistēmu eh, ar Eiropas āresta orderi un citiem instrumentiem, tagad arī savu policijas uh, uh, spēku vienību, es domāju, tad uh, tas nenodrošinās pietiekami labu mūsu kā pilsoņu aizsardzību. Vismaz katram referentam bija pietiekami daudz sirdsapziņas, lai pateikt, ka šis priekšlikums ir jānoraida līdz spēkā stājas Lisabons līgums. Ja visai Eiropas Savienībai būtu kaut cik sirdsapziņas, tad tā pagaidītu, tā organizētu referendumu par Lisabons līgumu. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs! Tagad uh, nākamais runātājs ir Maucer kungs pie politiskām grupām nepiedarušais. Paldies, priekšstādātā kungs. Mēs runājam par Eiropolu aktivitātēm. Protams, viņiem ir jācīnās pret nelegāliem imigrantiem. Ja viņi pret to cīnīsies, tas būs ļoti labi, ja viņi cīnīsies arī pret cilvēku tirzniecību. Un uh, eh, Eiropola varētu arī ļoti aktīvi cīnīties pret starptautisko noziedzību. Jādomā par to, ka principā tas ir ļoti labi, tas ir cēls darbs, lai varētu sadarboties ar visu valstu iestādēm, cīnīties cīnoties pret noziedzību. Bet, ja mēs runājam par datu aizsardzību, uh, Eh, visas eh, iestādes, kas var piekļūt datiem pilnīgi brīvā kārtībā, tad par to galīgi nav padomāts. Tiek iegūti dati, bet īstenībā nav skaidrs, kāda kontrola šeit tiek veikta. Piemēram, Nacionālie data aizsardzības speciālisti bieži vien atdurs pret savām robežām un nevar iejaukties un nevar arī neko daudz mainīt. Es domāju, tas eh, zināmā mērā arī nemainīsies Eiropas Savienības līmenī. Ja tiek runāts par cīņu pret noziedzību, bieži vien cilvēku pamatiesības tika ierobežots vai, aizvien vairāk un vairāk. Tagad, kad tiek uh, runāts par Lisabonas līgumu stāšanos spēkā, Eiropas parlamentam būs vairāk eh, lēmumu, ko pieņemt kopulēmumu procedūrā, mēs varēsim lēmumus pieņemt ātrāk. Uh, bet mēs tos varēsim pieņemt tikai tad, ja varēsim būt pārliecināti, ka mūsu pilsoņu dati pietiekami labi tiek aizsargāti. Ja mēs runājam par nacionālām drošības iestādēm, ja tām nav jāievēro pilnīgi visu noteikumu un ierobežojumu, ko tad mēs varētu runāt par Eiropolu, ASV un Krievijas federāciju? Eh, šī noziedzīgā cilvēku pamatiesība radāšana noteikti nav pieņemama. Liels paldies, saka priekšsēdētājs tagad vēlējos pateikt, ka uzstāsies vēl citi runātāji, piemēram, Busutilkungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu vērsties pie komisijas vicepriekšsēdētāja, lai apsveiktu viņu un lai pateiktu viņam par visu to, ko viņš ir darījis kā komisārs, kas atbildīgs par šo jomu. Es ceru, ka, ka divi komisāri kas viņu aizstās, varēs eh, smelties iedvesmu no jūsu politiskās iedvesmas un jūsu darba. Paldies, vicepriekšsēdētāji! Priekšsēdētāji, ļaujiet man tagad pievērsties mums izskatītajai tēmai. Es nesen viesojos tajā iestādē, kas manā valstī ir atbildīga par attiecībām ar Eiropolu. un par sadarbību Schengens telpā. Šajā dienestā darbojas vairākas amatpersonas, un tās sadarbojas ar uh, amatbrāļiem citās dalībvalstīs. Es vēlos teikt, ka šīs vizītes laikā es varēju pilnībā iepazīties ar to, cik svarīga ir Eiropola loma Es lieliski varēju saprast, kāds ir Eiropola uzdevums un cik svarīgi ir cīnīties pret noziedzību, jo īpaši tāpēc, ka šobrīd mūsdienās mēs dzīvojam tādā teritorijā, kurā varam baudīt eh, iespējas brīvi pārvietoties. Kāpēc mēs balsojam pret šiem priekšlikumiem? Ne jau tāpēc, ka mums būtu kas pret Eiropolu, bet tāpēc, ka mēs vēlamies, lai mūsu vārds tiktu uzklausīts, lai mēs kā Eiropas parlaments arī varētu izlemt šo jautājumu. Tā, lai mēs varētu izveidot tādu Eiropu, tādu Eiropas aģentūru, kas būtu spēcīgāk ciņā pret organizēto noziedzību. Paldies! Nākamais runātājs uz pusotru minūti - Kročeta. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! tā kā padomē nāk uz klajā ar šo priekšlikumu, mums nāks secināt, ka ja šis priekšlikums par informācijas apmaiņu ar trešām valstīm tiks pieņemts, tad mēs nonāksim absolūti absurdā situācijā, kas nosaka Eiropola attiecības ar, ar trešām valstīm. Un tas viss būs noticis bez Eiropas parlamenta teikšanas šis priekšlikums liek domāt, ka viss ko mēs vēlamies, ir izveidot neierobežotu datu bāzi, kura tiks brīvi nodota trešo personu rokās bez Eiropas parlamenta apstiprinājuma. Dokumentā ir teikts, ka absolūts nepieciešamības gadījumā mēs varētu nodot šos datus par um, etnisko izcēlesmi, reliģisko piedarību, uh, piedarība arotbiedrībām un tā tālāk un tā joprojām, neprecizējot, kas tiek domāts ar absolūtu nepieciešamību. Tāpēc es vēlētos, lai jūs nodotu padomēji e, šo informāciju. Un cik man zināms, tad neatkarīgi no tā, kādam, kāda ir cilvēka reliģiskā piedarība un mums uh, ir jāaizsargā pilsoņu tiesības, un padomu var tikai un vienīgi noraidīt, parlaments var tikai un vienīgi noraidīt šos priekšlikumus. Paldies, un tagad vārds. Alvāro kungam vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, Es varu tikai uh, piemetināt uh, Saimonu Bošita uzslavām, ko viņš pauda barokunga virzienā. Protams, šis nav vienkāršākais dokuments. Bieži vien jūs uh, stāvējāt uh, lietu un vējā, neviens jūs neaizstāvēja, bet no mūsu politiskās grupas mēs jums labprāt būtu piedāvājuši lietas, ar ko jūs labprāt varētu izmantot tādā situācijā. Es, protams, domāju, ka man nevajadzētu tagad atkārtot visu to, ko minēja kolēģi. Protams, uh, Eh, īstenībā tas ir pārsteidzoši, ka mēs tagad runājam par šo dokumentu, kam it kā vajadzētu stāties eh, spēkā pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Ir žēl, ka mums tas ir jānodod atpakaļ padomēji, un ir ļoti žēl, ka padomu mūs nepagodina ar savu klātbūtni, lai varētu ņemt vērā mūsu izteiktās ierosmes un komentārus. Par Kīkropes ziņojumu vēlējos teikt ka tie standarti, kas ir spēkā, bieži vien mums ir jāpārdomā, vai nevajadzētu sākt darbu izskatot detaļas, kādi dati tiks dodoti trešo valstu rīcībā, kas tiks izmantot zinātniskajās krimināla laboratorijās, un pēc tam ir jāpārbauda, eh, vai, piemēram, šie dati nav vairāk nākuši par ļaunu nekā eh, nesuši kādu labumu. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu uh, uz pusotru minūti Ernstam Štraseram, lūdzu. Paldies, paldies eh, komisāru kungām. Es vēlējos jums pateikties par to, ka jūs paudāt tādu izpratni par parlamentu iesaist šajā procesuālā jautājumā. Mēs nenoraidām padomus un komisijas priekšlikumus, mēs vēlamies pielikt savu roku to izveidē. Tas ir pats galvenais princips, par ko šeit jārunā. Ir saprotams, ka Eiropols ir uh, viens no Eiropas Savienības panākumu kaldinātājiem, it sevišķi runā par cīņu pret uh, narkotiku tirdzniecību, uh, naudas viltošanu, cilvēku tirdzniecību. Eiropol ir tāda kā informācijas apmaiņas platforma, un tas var ļoti uh, uzlabot sadarbību ar policijām citās valstīs. Tieši tādēļ Eiropola darbība ir jāpadziļina, jāizkopja, ir ļoti labi, ka mēs šeit radam jaunu pamatu uh, aģentūras darbībai. Ir, protams, Protams, jāveic informācijas apmaiņa, ir jābūt saiknei eh, Eiropas Savienībā, jāsadarbojas policijas spēkiem, un tas patiešām ir vajadzīgs, lai varētu veiksmīgi cīnīties pret terorismu un noziedzību. Uh, Tāpat mums tas ir nepieciešams, un tas ir jāsaka skaidri un gaiši, lai Eiropola varētu garantēt cilvēku pilsoņu tiesības Eiropas Savienībā. Par to mums ir vienprātība, šeit ir skaidrs Eiropas vērtības, tās ir minēts arī SWIFT rezolūcijā, ko septembra vidū ar plašu balsu vairākumu mēs pieņēmām ko mums jāpieprasa no padomas un komisijas. Lūdzu, ņemiet vērā šos principus, lai tie tiktu nosaukti vārdā arī sarunās ar ASV, kad mēs runāsim par mūsu pilsoņu aizstāvību. Lielas paldies Štraser kungam, turpin priekšsēdētājs, un tagad uzstāsies uh, eh, Gönčas kungas, pus, kundzes pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, patiešām. Uh, Eh, domāju, ka padomēji ir jāuzņem savas saistības, izkopjot eh, šo informācijas apmaiņas tīklu turpmāk, bet ļoti žēl, ka padomus nepagodina ar savu klātbūtni. Eh, pirms desmit gadiem tika pieņemts lēmums par informācijas tīkla izveidi, un izvērtējums ir parādījis, ka nav pilnībā izmantotas visas iespējas. Protams, šāda informācijas apmaiņa nepieciešama, tā ir jāturpina arī izkopt. Eh, pilsoniskai sadarbība, pilsoniskai sabiedrībai ir jātiek ņemtai vērā, ir eh, jāsadarbojas ar izmeklētājiem, eh, laboratoriju darbiniekiem un tajā pašā laikā jāpadomā par demokrātisko principu ievērošanu parlaments noraida šo priekšlikumu, bet tas notiek tikai tādēļ, ka mēs vēlamies uh, Eh, šo likumdošanas aktu izveidot vēl spēcīgāku, pateicoties Lisabonas līguma stāšanās spēkā brīdim. Liels paldies! Nākamais runātājs Vikstons Kunds pusotra minūte, neviena minūte. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Lielākais Eiropas trūkums ir tas, ka mums nav izdevies pilnībā apkarot cilvēku tirzniecību. Bērni un sievietes tiek pārdotas kā preces pār robežām visā mūsu dalībvalstīs. Saskaņā ar Eiropola datiem ir aptuveni pusmiljons sieviešu, kas tiek kas tika pārdots 2009. gadā vien. Mums pavisam atklāti ir jārunā par šo jautājumu, un mums ir jācenšas atrast stratēģijas, lai cīnītos pret šo tirzniecību. Eiropas Savienība ir apņēmusies cīnīties pret organizēto noziedzību un pret cilvēku tirzniecību, bet, diemžēl, mēs esam cietuši diezgan lielu neveiksmi sadarbību starp eh, dalībvalstīm, komisiju, Eiropas parlamentu padomi ir jāuzlabo, lai, mēs, lai mums būtu iespēja nopietni vērsties pret organizēto noziedzību. Mafiozās organizācijas un cilvēku tirzniecība ir jāapkaro. Tikai pēc dažām dienām Lisabons līgums stāsies spēkā. Un varbūt mēs varēsim nedaudz uzāpot, jo visbeidzot mums būs cerības uz dziļāku sadarbību, lai panāktu drošību mūsu pilsoņiem. Pavisam drīz Eiropols tiks reformēts un tiks panākta efektīva sadarbības starp Eiropolu un Eirojust, un mums izdosies nopietni pievērsties cīņai pret organizēto noziedzību Eiropā, lai cīnītos pret mafioziem organizācijām. Tāpēc jāsaka, ka 2009. gadā ir absolūti nepieņemami tas, ka Eiropas Savienībā joprojām notiek cilvēku tirsniecība. Paldies! Nākamais runātājs Sipelskundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi un kolēģis. Es domāju, šodienas debatēs mums nevajadzētu būt ļoti formāli, mums vajadzētu runāt par lietas būtību tādā politiskā nokrāsā. Protams, fakti ir nepieciešami, lai varētu veidot uz uzticību balstīt sadarbības starp policijas spēkiem visā Eiropas Savienībā, bet mēs pietiekam plaši nevarējām par to diskutēt. Šodien mēs runājam par citu jautājumu, par to, cik aktīvi un nopietni politiskie aktieri uz uzņēma Lisabonas līgumu, savu pilsoņu tiesības un labu sadarbības ar padomu un parlamentu. Nosaukšu trīs piemērus. Lisabonas līgumā augstā pārstāve ir norādīta kā spēcīga vienota Eiropas balss, vai tas arī būtu augstais pārstāvis. Bet dalību valstis šķiet šeit runā par citiem kritērijiem. Nolīgums, kas ir ļoti apstrīdams, nākam nedēļ pirmdien varētu tikt pārbaudīts ārkārtīgi uzmanīgi, bet eh, iespējams, ka tam var vajadzētu tā ļoti ātri stāties spēkā pēc dažām stundām, lai to varētu parakstīt ar Amerikas Savienotajām valstīm. Jāņem vērā visi šie temati īsi pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā, tagad aši eh, uz ātru roku ir jāpieņem dažādi lēmumi, kas ļoti tālajoši ietekmēs mūsu nākotni, ierobežos mūsu līdzlēmšanas tiesības. Uh, un mūs atbīdīs otrajā plānā. Mēs vēlējāmies pavaicāt, kādēļ mēs nevarētu iesniegt jaunas priekšlikumus. Padome un komisija šādā veidā palaiž vējā savu iespēju Eiropas pilsoņiem raidīt pareizo signālu, proti to, ka viņi aktīvi vēlas iesaistīties līguma īstenošanā, lai varētu uzlabot demokratizācijas principus Eiropas Savienībā. Mums ir jāizmanto šīs iespējas, jānoraida priekšlikums, lai mēs varētu iesaistīties dziļākās, labākās debatēs un nodrošināt nodrošināt savu pilsoņu pamatiesību aizstāvību. Mēs vēlamies to darīt tieši tagad, nevis kaut kādā tuvākā tālākā nākotnē. Paldies! Jā. Következő hozzászóló. Paldies, un tālāk vārds Luidžī magistris kungam. Paldies, šī diskusija patiešām ir ļoti interesanta, un tā faktiski skar tādus ļoti svarīgus jautājumus. Mēs kaut galā runājam par tīkla veidošanu, kas cīnītos pret noziedzību Eiropā un novērstu noziedzību. Organizētā noziedzība, mafija, viņi eh, galu galā ir izveidojuši jau tādu informācijas tīklu un savu kultūru. Eh, gal galā mafijai ir savs sākums un savu, savas beigas. Un, jāsaka, organizētā noziedzība un mm, cīņa pret to ir ļoti svarīgi, un šobrīd tā tiek organizēta daudz labāk nekā agrāk, un šeit Eiropas Savienībai ir ļoti liela nozīme. Bet, diemžēl, visās uh, eh, valstī šī cīņa nenorisinās vienādi, bet jāsaka, arī mafija nedarbojas visur pilnīgi vienādi. Eh, mafija var, protams, uh, iekļūt visdažādākajās institūcijās un ar mafiju un korupciju ir ļoti ciešas saiknes, un tas ir redzams arī no iepriekšējiem eh, ziņojumiem. Paldies! Serakjānī kundze. Pus. Paldies priekšsēdētāji! kā ēnu referenti par vienu no Eiropola ziņojumiem, es faktiski varu tikai atkārtot un apstiprināt to, ko sacīja priekšējā runātāja. Eiropola, pateicoties savām funkcijām, eh, palīdz izmeklēšanai dažādās dalībvalstīs, un tas var kļūt par ļoti svarīgu instrumentu cīņā pret organizēto noziedzību. No otras puses, mums ir jāpastāv uz to, lai uh, mēs respektētu pieņemtos lēmumus. Lēmumus, kurām mēs pieņemsim, mēs to gaidām ar nepacietību, jo mēs vēlamies, lai parlaments varētu izmantot savas uh, līdz uh, lēmēja tiesības, kā to paredz Lisabonas līgums. Es uzskatu, ka parlamentam ir jāpaplašina uh, savas pilnvaras, īpaši risnos tādus jautājumus, uh, kā brīvība, uh, tiesiskuma telpa un drošība. Un šeit, protams, būtiska loma ir spēlējama Eiropola. Bet tāpat laikā, piemēram, datu apmaiņas procesā ir jāievēro personas aizsardzības nosacījumi. Paldies, priekšsēdētāji! Flaskovas kundze, dāmas un kungi! Tā kā cīņa pret noziedzību iegūst ar vien lielāku nozīmi, eh, tad sadarbība šajā jomā kļūst vēl jo svarīgāka, jo tieši tā var efektīvi apkarot noziedzību. Mums ir vajadzīgs arī vienots tiesiskais ietvers, kurā būtu izstrādātas normas, eh, kas izveidotu noteiktu standārtu tīklu, kas apvienotu, piemēram, eh, tiesu ekspertīzes laboratorijas. Mums ir nepieciešami eh, akreditācijas standarti, veicot dažā, dažādas analīzes un pierādījumu pētni, izpēti laboratorijās. Mums ir nepieciešams aizstoši tiesiski info, instrumenti, lai varētu uh, kriminoloģijas ekspertu laboratorijas uh, akreditēt pēc vienotas sistēmas. Es negribētu pārspīlēt Eiropas parlamenta uh, E, nozīmību, taču no vienas puses ir ļoti žēl, ka no padomas neviens nav ieradies uzklausīt mūsu diskusijas. Esam nonākuši pie brīvā mikrofona procedūras. Zasādes kungs. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi kā bijušais policists un arī jurists, es vēlētos uzsvērt to, ka ietvaru lēmumam, ko pieņems padome, ir ārkārtīgi svarīga nozīme, jo ir paredzēts, ka visas tiesu medicīniskās ekspertīzes laboratorijas um, atbilstīs, atbil, uh, strādā saskaņot atbilstoši vienotai normai 17025 uh, Tas palielinās arī uh, cilvēku uzticību tiesu sistēmai. Paldies! Zemskas kungs nākamais. Es vēlētos pateikties jums par to, ka devāt man vārdu. Jāsaka, mēs atgriežamies pie šies tēmas ne jau pirmo reizi no vienas puses mēs it kā vēlamies stiprināt uh, policijas spēks un Eiropolu, lai tas varētu efektīvi darboties, no otras puses mums ir jāatcerās, ka mēs uh, šeit skaram arī cilvēktiesību jomu, un ļoti bieži mēs runājam par personas datiem un es gribētu vērst jūs uzmanību uz 15. pantu no padomas lēmuma, runājot par Eiropol sadarbību ar partneriem un datu apmaiņu starp Eiropol un šiem partneriem. Mēs šeit esam tikai minējuši, ka datu apmaiņa var notikt, ja tas ir nepieciešams, bet mums ir jādomā, e, kurš tad būs tas, kas noteiks, vai tas ir nepieciešams vai nē. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs. Paldies! Tālāk. Tagad es došu vārdu Baro kungām. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Šis nav viegls uzdevums, vēl jau vairāk tādēļ, ka klāt nav padoms pārstāvi. Tomēr es gribētu norādīt uz tiem iemesliem, kas uh, kalpoja par pamatu jūsu komisijas darbām un šīs ziņojuma teksta pieņemšanai. Tātad vispirms par Eiropolu. Eiropola pārvēršana par um, aģentūru um, nenotiks vienas dienas laikā, un es domāju, ka Eiropas parlamentam um, būs vēl jāstrādā pie mm, daudziem uh, likumdošanas uh, aktiem, kas regulēs Eiropola darbu kas attiecās uz um, patreizējo situāciju, tad patreiz šo darbu vada augsta līmeņa Lielbritānijas uh, eksperts. Bet kas attiecās uz šiem diviem tekstiem, es domāju, ka ir svarīgi saprast, ka šie teksti tika gatavoti pēc dalību valstu iniciatīvas, un principā tas ir solis uz priekšu. Tas ir, ka dalību valstīm ir jāakceptē doma par viņu tiesu ekspertīžu, laboratoriju akreditāciju, lai mēs varētu apmainīties ar uzticamiem datiem. Es uzskatu, ka tā ir pozitīva tendence. Tālāk runājot par tīkliem, par sadarbības tīkliem un informācijas apmaiņas tīkliem. Es domāju, ka šī ir tēma, par kuru parlamentu kom komentāri ir vispamatotākie. Un es pilnībā saprotu parlamenta bāžas, un es gribētu pateikties uh, eh, Strāsavas uh, eh, kungam un, un, un, un Es gribētu norādīt, ka iepriekš arī Liba komitejas priekšsēdētājs bija šeit klāt. Mēs esam centušies parlamentu maksimāli aktīvi iesaistīt šajā darbā, un visu, ko esmu pēdējos piecos gados panācis, ir tikai pateicoties parlamentu atbalstam. Tādēļ es domāju, sapratīsiet, ka arī es uzskatu, ka parlamentam ir jābūt ļoti cieši iesaistītam šajā darbā. Uh, Tajā pat laikā mēs uzskatām, komisija uzskata, ka katra uh, situācija ir jāizvērtē atsevišķi, lai noteiktu, vai mums ir jāmaina akī, ņemot vērā trešajā pilārā panākto uh, progresu, uh, realizējot kopienas līmeņa pasākumus, nevis tikai nodrošinot sadarbību valdību līmenī. Un, uh, Man ir prieks atzīmēt, ka arī jūs piekrītat, ka mums ir jāstrādā pie policijas Mm, ciešākas sadarbības, tajā pat laikā pilnībā respektējot cilvēku tiesības un Eiropas Savienības pamatvērtības. Un es uzskatu, ka parlamenta darbs pozitīvi ietekmē šos likumdošanas tekstus arī nākotnē, lai mēs varētu tālāk uzlabot policijas sadarbību, kā jau es teicu, respektējot pilsoņu tiesības un Eiropas pamatvērtības. Šis pagaidām ir pārējais periods, un es pilnībā saprotu, ka parlaments eh, vēlas jau no paša sākuma piedalīties likumdošanas aktu izstrādē, bet es gribētu pasvītrot, ka komisija uzskata, ka veicot padziļinātu katras atsevišķās situācijas analīzi, katrs likumdošanas teksts tiks pārskatīts un izvērtēts, un ja kādi likumdošanas akti um, būs novecojuši, vai tie būs jāatjaunina, vai jāpapildina, vai jāuzlabo, tad mēs attiecīgi sagatavosim likumdošanas priekšlikums un iniciatīvu, un tad attiecīgi parlaments varēs šos tekstus uzlabot un pilnveidot, jo, protams, parlaments šajā jautājumā arī piedalīsies koplēmumu pieņemšanas procedūrā. Tā kā es gribētu vēlreiz atskārtot, ka, atkārtot, ka savu pilnvaru termiņu beigās es lielu uzmanību pievērsīšu Eiropas parlamentu priekšlikumiem un gribu e, jums e, vēlreiz apstiprināt, ka uh, ļoti daudz likumdošanas aktu, kas attiecās uz policijas sadarbību, būs jāpārstrādā, ņemot vērā parlamentu līdzdalību kā līdz likumdevēju. Bet pagaidām, jau iepriekš minēto iemeslu dēļ, es eh, gribētu pārliecināt arī mm, jūs par to, ka Eiropolam vajadzētu kļūt par aģentūru sākot ar 1. janvāru, tajā pat laikā ņemot vērā um, dalību valstu progresu, ko tās gribētu panākt attiecībā uz kriminālistikas laboratoriju akreditāciju un noziedzības um, novēršanas uh, šo sadarbības tīklu. Un, kā jau teicu iepriekš, es no savas puses aizstāvēšu šo um, um, brīvības un, un tiesību vienoto telpu turpmākajās nedēļās. Paldies Barokungam! Turpmākajās minūtēs es došu iespēju referentiem izteikties, tad Niklson kungs, divas minūtes. Paldies priekšsādātājiem. Man šķiet debatas eh, šovakar ir bijušas ļoti eh, vērtīgas un eh, cilvēki, kas ir klāt šeit, saprot, ehm, ka tas, ka prezidentūra šeit nav klāt, uh, ir kā, kā kauntraips viņu biogrāfijā. Es eh, gribētu norādīt, ka jā, mēs, protams, gribam redzēt spēcīgāku Eiropolu nākotnē, bet mums tikai ir jāatcerās uh, finansiālās problēmas uh, cīnoties ar uh, narkotiku, kontrabandu, cilvēku tirzniecību un tam līdzīgi, bet tautas partijas referents man šķiet norādīja uz šo salīdzinājumu upuris un noziedznieks. Tātad pretnostatot šis, šīs divas puses. Un, diemžēl, mēs pārāk bieži redzam, ka tie, kas pastrādā noziegumu, um, saņem daudz vairāk līdzjūtības un atbalsta nekā upuris, kurš ir cietis no šī nozieguma. Un ir ļoti daudz joms, kur tas tā e, parādās. Un mēs uzskatām, ka šāda situācija ir pilnībā nepieņemama. Es uzskatu, ka mums ir jāsniedz lielāks atbalsts tieši noziegumu upuriem. Un nekādā veidā nav pieļaujams, ka tie, kas pastrādājuši noziegumu, bauda tādas pašas tiesības un, teiksim, un saņem tādu pašu atbalstu kā cietušie. Vienkāršs piemērs. Uh, Es nāku no Ziemeļīrijas, un pēdējās nedēļās sadarbības starp Ziemeļīrijas uh, policiju un īrijas policijas spēkiem uh, kopīgi uh, pārtvēra miljoniem cigarešu uh, vērtu kontrabandas sūtījumu. Tas nozīmē, ka vajadzēja sadarboties uh, ļoti plašā ķēdē, lai pārtvērtu šo kontrabandas cigarešu kravu. Paldies! Köszönöm, Nikolson úr! Paldies, Nikolsona kungs, un tagad es došu vārdu Sofijai Intveldes kundzei. Priekšsēdētāji, pirms uh, es izsakos, es gribētu pateikties komisāram Barovu, un es gribētu teikt, ka jūs esat uh, savu latiņu uzstādījuši ļoti augstu, un jūs pēctecim būs grūti ievērot šos augstos standartus. Es īsumā gribētu parunāt par procedūru. Es gribētu noskaidrot vienu lietu. Es dzirdēju, ka ir pamatots iemesls, kādēļ padome uh, E, tā steidzas, jo tā nevēlas, lai Eiropola darbs tiktu pārtraukts un ka tam ir jākļūst par aģentūru ar 1. janvāru. Bet ja padomu patiešām interesētu Eiropas parlamentu viedoklis, tad padomas pārstāvi būtu šeit. Un tad procedūru vispār varēja uzsākt daudz ātrāk nekā jūlija beigās. Un padome būtu pieņēmusi parlamentu priekšlikumu strādāt ātri, jo parlaments vienmēr uzņemas atbildību. Un mēs strādājam ātri, reaģējam. Uh, ātri un eh, mēs būtu varējuši piedāvāt padomē tādu procedūru, kas būtu atbilstoši Lisabons garām, bet padome nevēlējās nākt nos pretī, un tas fakts, ka padome nav šodien klāt un neizrāda interesi runāt ar parlamentu, tikai vēlreiz demonstrē to, ka padome nevēlas iesaistīt Eiropas parlamentu šajā procesā. Tā kā viņi nav patiesi eh, runājot par to, ka viņi atbalsta šo situāciju. Bet, lai nu kā nebūtu, pēc neilga laika mums tomēr nāksies strādāt kopā, vai tas padomē patīk vai nepatīk. Bet te neiet runa par institūciju ego aizstāvēšanu, te neiet runa pat par e to, ka Eiropas parlaments tiek izstumts, te neiet runa par to, ka uh, nacionālajie parlamenti tiek izstumti. Nē, te iet runa par atbildību pilsoņu priekšā, jo te iet runa par nopietnu lēmumu pieņemšanu, kad iet runa par konfidenciālu dokumentu nodošanu trešajām pusēm par personas datu pārsūtīšanu, tad tā ir mūsu pilsoņu uh, konfidenciālā informācija, un mēs viņus pārstāvam, un tādēļ padomē ir jāuzņem šī atbildība pilsoņu priekšā. Visbeidzot, es dzirdēju, ko komisārs teica, bet es gribētu dzirdēt paziņojumu arī no Eiropas Savienības padoms. Ņemot vērā to, ka viņi lielā steigā virzīja uz priekšu šo paketi, viņi solīja, ka viņi pārskatīs lēmumu, cik vien ātri tas iespējams, bet neilgāk kā pusgadu laikā, un tad pilnībā iesaistīs parlamentu pilnvērtīgā koplēmumu pieņemšanas procedūrā. Un, uh, parādīs savu atbildīgumu arī pilsoņu priekšā. Paldies! Nākamais runātājs Žāns Filips Albrecht kungs. Paldies! Es vispirms gribētu pateikties komisijai par darbu, kas eh, paveikts pie Eiropol struktūru veidošanas. Te neiet runa par to, ka mēs gribam liekt Eiropolu kļūt par Eiropas Savienības aģentūru, bet ir jautājums, kādas ir attiecības starp pilsoni un valsti. Tas ir ļoti delikāts jautājums, un tas šeit ir jāapspriež, jo tas ir parlamentāras dabas lēmums demokrātiskā sistēmā šīs, šie jautājumi ir jāapspriež, un kā jau Intvelt kundz teica, tā ir kritika, kas ir jāuzklaus, tā ir ļoti svarīga. Es ļoti ceru, ka. padome uzklausīs to, kas mums sakāms par drošības politiku. Es domāju, ka mums ir nepieciešams diskusijas par šo tēmu, tātad pilsoņu tiesības no vienas puses un mūsu drošības politikas efektivitāte no otras puses. Šīm debatēm ir jānotiek Eiropas parlamentā, tajā pat laikā ciešāk iesaistot dalībvalstu parlamentus. Es gribētu pateikties arī pārējiem referentiem par to, ka mēs esam spējuši raidīt tādu vienotu vēstījumu, vienotu pozīciju, un es ceru, ka uh, padome attiecīgi reaģēs. Paldies Albrecht kungam! Nākamais runātājs uh, Augustīns Diās Demēra kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es ļoti cienu Eiropas policijas spēkus un tiem, tiem paužu savu pilnīgu atbalstu un ir nepieciešams piešķirt visu nepieciešamos finansiālos un cilvēku resursus viņu mēķu sasniegšanai un savas uh, pilnas kapacitātes realizēšanai atbilstoši Lisabonas līgumam. Bet rezumējot, kas tad ir Eiropas policija? Uh, Te vairs neiet runa par kaut kādu starpvaldību struktūru. Tā būs kopienas līmeņa struktūra ar kopienas budžetu un kopienas kontroli. Bet kas ir vājākais posms? Vājākais posms ir Eiropas parlamenta kontrols iztrūkums. Priekšsēdētāji, mums nav saprotama un nav pieņemama šī steiga, jo neviens nav. Uh, reāli atskaities par to, kas notiek. Vienīgais, kas tiek darīts, notiek parlamenta mm, aktīvas līdzdalības ierobežošana. Es domāju, ka tad, kad mēs balsosim rīt, mums būtu jāprasa padomēji, lai tā apņemas sagatavot jaunu likumdošanas pakotni atbilstoši Lisabonas līgumam sešu mēnešu laikā, iesaistot parlamentu. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, pil ir pilnībā nepieņēmami, ka mums jāveicina tas, ko mēs kritizējam. Mēs nevaram apspriest sešus ziņojumus pusotrā stundā par tik svarīgiem jautājumiem. Vienā pēcpusdienā, kad mēs runājam pirmkārt par noziedzības profilakses tīklu, par tiesu ekspertīzes laboratorijām un par četriem ziņojumiem, kas skar Eiropolu. Es domāju, ka tas nav prātīgi. Mēs redzējām, ka mēs nevarējām izvērst debats tā, kā mēs to vēlējāmies, jo uh, dienesti mūs ierobežoja, iesaistu, uh, sakompresējot šos ziņojumus tik īsā debašu laikā. Priekšsēdētāji, es ceru, ka nākotnē uh, mūsu darbs tiks organizēts racionālāk un saprātīgāk, ka te, it sevišķi, kad runa iet par tik svarīgu jautājumu apspriešanas. Paldies! Paldies, Dievs Demēra kungs! Nākamais runātājs Soņa Alfāno kundze. Divas minūtes. Paldies! Es gribēju pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījušās debatēs, un pateikties arī komisāram Baro kungam, jo viņš tiešām ir ņēmis vērā šīs bažas un rūpes jo bija arī iemesli eh, šiem eh, izteikumiem. Es negribam, protams, teikt nē padomē. Eh, acīm redzot, mēs jau zinām, kas notiks ar Lisabonas līgumu tuvā nākotnē. Un tāpēc viņiem jāsaprot, ka šī parlamenta iesaistīšanās būs ļoti būtiska. Un runājot par eh, padomu. Es gribētu lūgt, lai viņi eh, tūlīt pēc Lisabonas stāšanās spēkā nāktu ar priekšlikumu. Tas būs kā viens elements, bet kā tāds ambiciozāks priekšlikums, lai mēs tiešām ietu tālāk par šo uh, kriminālā tīklojuma plānu. Un tad ļoti būtiski, lai mēs teiktu nē. Es domāju, ka parlamentam ir tiesības uh, Eh, rīkoties uz koplēmumu procedūras pamata tik svarīgos jautājumos. Un tāpēc es gribētu pateikties Nikolson kungam par to, ko viņš teica. Viņš runāja par šo cietušo, par upulu, upuru lomu. Un eh, ļoti bieži vien šīs attiecības ir nepareizas. Un eh, pēdējos mēnešos es esmu redzējusi, kā Eiropas Savienībā uh, Uh, ir liktu liels uzsvars uz uh, terorismu apkarošanu. Taču šobrīd nav gribas uh, ne tikai apkarot noziegumu, bet organizēto noziedzību, kas ir ārkārtīgi svarīgi, jo mēs nevaram iedomāties, kā varētu būt noziedzības profilakse, ja mums nebūs vairāk tāda, šādas situācijas uzsvērums vai nu pret mafiju, vai pret organizēto noziedzību jo e, atcerēsimies, ko Džordžs Falkonī teica, kur nogalināja e, mafiju. Un es e, gribētu arī teikt par kādu, kurš tiešām ir izdzīvojis šim notikumam cauri. Jo pārāk bieži mēs redzam, ka šeit tiek sajaukts kopā gan šis upuris, gan tas varmāka. Un, diemžēl, arī valdības ir gājuši nepareizā līmenī, jo daudzos līmeņos viņi sasaista upurus vienā Eh, saistībā ar terorismu, eh, mafijas eh, upuri tiek savādāk tiem apietas, un tā ir tā diskriminācija, kas nevar turpināties. Ja Eiropa grib beidot savu politiku uz taisnīgām lietām, tad mums nevarētu būt šāda veida nodalījums turpināts. Paldies! Kopīgās debatas ar to ir beigušās. Es gribētu pateikties Beraukungam par uh, viņa uh, ieguldījumu. Viņš tiešām ir lielu darbu darījis. Un uh, balsošana būs rīt. Un tagad darba kārtības